Good afternoon, colleagues. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Nu, jau pār trījiem un jau esam iekavējušies, tā kā aicinu jūs ieņemt vietas. Neaicinu jūs piesprādzēties, bet eh, tik un tā grasāmies celties gaisā. So, welcome to... Laipni lūdzam šajā sanāksmē, mūsu pēcpusdienas eh, cēlienā. Sāksim ar balsojumu. Balsosim par diviem dosiem. Pirmkārt, ir atzinuma projekts attiecībā uz Eiropas Savienības uh, alternatīvām, lai piekļūtu uh, zālēm, medikamentiem. Administratori, um, respektīvi, sākam balsot. Kompromiss balsojums numur, uh, priekšlikums numur viens. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Trešais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. Piektais grozījums. Kas par? Kas pret? Nu, signāls arī lūdzu. Vēlreiz tā. Kas par? Kas pret? Atturās? Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Balsojam. Elektroniski par piekto grozījumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tā līdz balsojums nobalsojām par pirmo daļu, tā par otro daļu, kas par pret atturās, pieņems. Otrais uh, kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 12. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 15. kas par, pret, atturās, pieņems. 17. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems atturos pieņemts. 19. kas par? Pret atturos pieņemts. Pārbaudīsim. Labi, balsojam elektroniski par 19. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Trešais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 25. grozījums. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 30. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 28. grozījums. Balsojam divās daļās. Sākumā pirmo daļu, kas par pret atturās pieņems. Otrā daļa par pret atturās pieņems. 29. grozījums par pret atturās noraidīts. Ceturtais kompromiss. Pārbaudīsim tomēr grozījumu pasaules par 29. grozījumu. Sākam balsot. And it's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 55. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 32. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 31. grozījums. Kas par? Pret atturās, noraidīts. 35. prosījums, kas par pret, atturās, noraidīts. 37. prosījums, kas par pret, atturās, noraidīts. 39. prosījums, kas par pret, atturās, pieņemts. 40. prosījums, kas par pret, atturās, Noraidīts. Piektais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par piekto kompromisu. Lūdzu. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 50. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. Labi. Balsojam elektroniski par 50. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Balsām elektroniski pār 52. grozījumu. Noraidīts. Stadieties kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 59. grozījums. Atvainojos 50. Atvainojos. Protams, pārāk maz tādu dokumentu priekšā. Kas par? 56. Eh, grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Un tagad 59. Jā, par sevi jau kompromisu mēs eh, nobalsojām. Tā ir tā 59. Eh, grozījums. Kas par? Kas pret? kas atturās, noraidīts. 61. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās. Protams, šis grozījums atkrīt. 57. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim, balsojam par 57. grozījumu. Tad sākam balsot. Beidzam balsot un uh, grozījums pieņemts. 62. grozījums, kas par, kas pret, atturās, nu redīts. 64. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 65. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. Vai vēlaties uh, Pārbaudīt, labi, tad uh, balsojam nākamās par 65. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Astotais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 71. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Norēdīts. 73. grozījums. Kas par? pret, atturās, noraidīts. 74. klausījums par, pret, atturās, pieņems. 76. klausījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 9. kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. Tagad eh, desmitais kompromiss, kas par, kas pret, kas atturās, nāksies pārbaudīt. Desmitais eh, kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, un šis kompromiss ir eh, pieņemts ar divu balsu vairākumu. Un nu, tagad ķeramies klāt 92. grozījumam. Pirmā daļa. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Otrā daļa, kas par, kas pret, kas atturās, nāksies eh, pārbaudīt. Balsojam elektroniski par 92. Eh, grozījumu otro daļu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. And? Un eh, norādīts. Labi, tad eh, tālāk. 93. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 95. grozījums. Kas par? Kas pret? Nāksies arī šoreiz pārbaudīt. Basām elektrons par 95. grozījumu. Un eh, beidzam balsot. Pieņems ar ievērojumu balsu vairākumu pieņems. 97. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Kompromiss A. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. Kompromiss B. Par. Pret. Atturās. Pieņems. 54. grozījums. Par pret. Atturās nāksies pārbaudīt. Tātad balsojam elektroniski par 54. grozījumu. Beidzam balsot. Un pieņems ar vienas balss pārsvaru. Pieņems jātauļu, jo tas saspringts šodien mums tie. C kompromiss. C kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 16. grozījums par pret, atturās, pieņems. 20. grozījums par, pret, atturās, pieņems. Un nu, tagad um, balsojums par atzinumu projektu kopumā ar labojumiem. Sākam balsot par atzinumu kopumā. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Un atzinums ir pieņemts.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 Okay, we continue with the annual. Nā, nu, tad turpinam ikgadējais ziņojums par Eiropas tiesību sārga darbību 2015. darbā. Kompromiss A. Kas par? Pret? Atturās? Pieņems? 14. grozījums. Kas par? Balsojam tikai par otro daļu. Tātad, kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. 18. grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromisa grozījums B1. B1. Kas par? Pret. Atturās. Nāksies pārbaudīt. Balsojam elektroniski par kompromisa grozījumu B1. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis grozījums B2. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 24. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 25. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 26. grozījums. Kas par? No, 26. un 27. esot identiski grozījumi, tātad balsojam, kas par? Pret? Atturās? Pieņems. Labi, pārbaudīsim, nesakiet nē, sakiet pārbaudīsim, tas ir daudz pieklājīgāk. Tātad, balsojam. Beidzam balsot. Un eh, šis eh, grozījums ir noraidīts. 28. kas par? Par pirmo daļu, proti. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 29. kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 30. par? Pret. Atturās. Pieņems. 31. par? Pret. Atturās. Pieņems. Kom, labi, pārbaudīsim. Balsam arī par šo grozījumu, tad, tad sākam elektroniski balsot par 31. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. Kompromiss grozījums C1. Tā, kas par? Jā, esam drusceņi te sabrūkušies no jaunākiem notikumiem Amerikā, Amerikā ciemedzot. Bet tik un tā balsojam tātad, kas par? Nu, pats viņam rokas, kas pret atturās norēdīs. Kompromiss grozījums C2, kas par? Pret atturās pieņems. 35. grozījums. Kompromiss grozījums C2, vai vēlaties pārbaudīt balsojumu labi, lai nu teiks, nākam balsot. Beidzam balsot. Un ar ievērām balsu vairākumu šīs grozījums ir pieņemts. 35. grozījums. Un arī 36. vienlaicīgi. Kas par? Pret, atturās, pieņems. 37. grozījums, kas par? pret, atturās, pieņems. Kompromisa grozījums D1. Kas par? Pret, atturās, norēdīts. Kompromisa grozījums D2. Kas par? Kas pret, atturās, pieņems. Pārbaudīsim balsojumu par uh, kompromisa grozījumu D2. Lai notiek, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un šis grozījums ir pieņemts. Un tālāk pārējiem pie 43. grozījuma. Kas par? Pret. Atturās. Nāksies pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 43. grozījumu. Sākam balsot un beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. 44. grozījums. Par. Pret. Atturās. Pieņems. 45. Par. Pret. Atturās. Pieņems. 46. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim, balsojam par šo grozījumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un tas ir pieņems tomēr. Kompromisa grozījums E. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 50. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 49. grozījums par. Pret. Atturās. Nāksies pārbaudīt arī šo balsojumu, jo nu, ne, nevis bija pats vēl šoks. Balsojam par 49 grozījumu. Lūdzu, beidzam balsot. Nu, paši redzat, kāda rezultāta. Uh, 51. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 52. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņems. Kompromisa grozījums F, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 55. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņems. 56. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 57. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 58. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 59. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 41. par, pret atturās pieņems. 62. par pret atturās noraidīts. 63. par pret atturās pieņems. 64. par pret atturās pieņems. 65. par pret atturās noraidīts. Kompromisa grozījums uh, G. Kas par? Kas pret? Atturās. Labi, nāksies pārbaudīt balsojumu par šo grozījumu. Sākam balsot elektroniski par kompromisu grozījumu G. Beidzam balsot. Norēdīts. Un tālāk pārējiem pie 40. Uh, a, nē. Mums jā, jābalso par atsevišķiem grozījumiem. 46. un 67. grozījums, un tie ir identiski. Un tālāk balsosim par tiem kopā. Ja jūs vēlaties par tiem balsot atsevišķi, nu labi, 66. grozījums. Bet šie grozījumi ir identiski, pilnīgi un absolūti identiski, kas nozīmē, ka mums būtu jābalso par tiem abiem kopā. Par? Pret? Atturās? Noraidīts? Nu, labi, pārbaudīsim balsojums par 68 un 67 grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Nu, tie ir noraidīti. 68. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 42. grozījums. Par? Pret? Atturās. Pieņems. 70. Otrais ne pirms tam, tomēr pārbaudām balsojumu par 42. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, tas ir pieņems. Ar viens balss eh, vairākumu tomēr pieņems. 72. grozījums par. Pret. Atturās. Nāksies pārbaudīt balsojumu arī par šo grozījumu. Tātad balsojam elektroniski par 72. grozījumu. Lai pārliecinātos, Un uh, beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņemts. 69. grozījums, kas pār, kas pret, kas atturās, pieņemts. 70. grozījums, kas pār, pret, atturās, pieņemts. 71. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 73. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 74. par, pret, atturās, pieņems. 75. grozījums par, pret, atturās, pieņems. Un tagad par uh, um, ievadāļu pirmais grozījums. Uh, kas par? Pret, atturās, pieņems. Otrais par, pret, atturās, pieņems. Trešais par, pret, atturās, pieņems. Ceturtais par. Tātad ceturtais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņems. Piektais par, pret, atturās pieņems. Sestais grozījums par. Okay. Okay. Let's be, let's be very kind to the people. Labi, izrādīsim laipnību pret uh, tautas partiju, pret viņu laipniem koordinatoriem. Tad vai jums nepieciešams divas, piecas vai, vai desmit vai cik minūtes, lai jūs sakoordinētos? Nu, labi, un uh, patam lāgam mums būs radošā pauze, kā to mēs sauc televīzijā. Ja kāds uh, vēlas uh, mums, teiksim, uzdziedāt, vai kādu anekdotu pastāstīt, vai kā citādi mums izklaidēt, tad lēkt lūgtam.

can I just... Sorry, I think... but it is unusual to interrupt. Tā ļoti neparasta procedūra, pārtraukt balsojumu, tā tas ir ļoti neierasti. Ja sākām, tad jābeidz. Tautas partija uh, nevar to sakoordinēties, tā ir viņa problēma. Nu, piešķiram nelielu pauzīti tautas partijai, domāju, ka viņi tad ir tikuši skaidrībā ar saviem grozījumiem un varam balsot par sesto grozījumu ievadaļā, kas balso par, kas pret, uh, kas um, atturās pieņems. Tālāk septītais grozījums, kas par? Pret, atturās, pieņems. Astotais grozījums par? Pret, atturās, pieņems. Devītais grozījums. Balsosim divās daļās. Par pirmo daļu par pret, atturās, pieņems. Otrā daļa. Pārbaudīsim tātad balsojums par devītā grozījuma pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par otro devītā grozījuma daļu. Kas par? Pret. Naturāls. Pieņems. Desmitais grozījums. Par. Pret. Naturāls. Pieņems. Vienpadsmitais grozījums. Par. Tātad, proti, šeit ir jauns mutisks um, papildinājums. Redzēt šeit tekstu. Attiecīgi, kas par, kas pret, kas atturās. Pieņems. 15. grozījums. Par pret. Turās. Pieņems. Labi, pārbaudīsim balsojums par 15. grozījumu. Tad kontrola, kontrola balsojums sākam balsot. Beidzam balsojumu. Norādīts. 16. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pārbaudīsim balsojumu arī par šo grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un nu, tas ir pieņemts. Un nu, visbeidzot balsojam par atcenumu projektu kopumā. Balsosim elektroniski. Sākam balsojumu. vote is closed. Beidzam balsot. Un atzinums ir pieņemts. Un tā, paldies visiem jums eh, par, eh, par to, ka paķērāt līdzi savas balsojuma kārtiņas un ka bijāt ļoti konstruktīvi un izpalīdzīgi. next item is uh, the opinion on the inter... Uh, tālāk uh, mums ir nākamais punkts par uh, starp institūciju nolīguma īstenošanu, labāku lēmumu pieņemšanu. Tas ir Mārijas kunga atzinums, došu vārdu. Vai jūs nevarētu lūdzu pāriet pie nākamās tēmas, saka Mārijas kungs? Par kādu atzinumu jūs runājat? Mr. Marijas, I just extended the floor to you as rapporteur. Mārijas kungs, es vienkārši devu jums vārdu, jūs esat referents par eh, nākamo punktu, jums ir jārunā. This time I need a break. <laughs> Tagad man būs vajadzīgs pārtraukums, saka Mārijas kungs. There you go. Thank you, Madam Chair. Uh, can I use this time for a very short statement on behalf? Mēs varētu izmantot šo nelielo pauzi, lai pateiktu kaut ko ļoti īsi tautas partijas uh, grupas vārdā. Priekšsēdētais kundze, mm, tautas partijas grupas vārdā es gribētu teikt, ka Tātad eh, pirmais uh, balsojums par piekļuvu medikamentiem, mūsu pirmais balsojums šodien, tas ir ļoti svarīgs dokuments un mēs bijām gatavi šodien balsot, bet diemžēl galējā procedūras daļa, eh, visa šī eh, dokumenta galējās versijas sagatavošana, mūsuprāt, nav mm, veikta pietiekami nopietni, un tāpēc Tautas partijas grupa vienkārši nav apmierināta ar šī procesa virzību, un tāpēc mēs bijām vienkārši spiesti balsot pret. Uh, Mēs kā grupa esam ļoti, ļoti nobēdājušies par to, bet tā mums vajadzēja rīkoties. Jā, tas ir demokrātisks risinājums, un mēs vienkārši balsojam un ejam tālāk pie nākamā punkta. Tālāk um, atzinums Mārijas kungs. Okay, then we, we do this without your contribution, I then... Like, hey, you give like me the to... floor later. Like, I would like to give you the timetable. Jā, es vienkārši tagad gribētu pastāstīt par laika grafiku. Šodien mums ir paredzēts runāt par šo atzinumu. Tas ir paredzēts jau ilgu laiku. Tālāk, 21. novembrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un šajā komitejā mēs balsosim 24. janvārī un tad sūtīsim uz plenārsēdi. Tātad šī komiteja mm, balsošana 27. janvārī un tālāk plenārsēdi. Mārijas kungs nav gatavs šodien uzstāties par šo mm, punktu, vai kāds ēnu referents varbūt būtu gatavs kaut ko pateikt? Ja nē, tad labi, lūdzu, dodu jums vārdu. Paldies, Cecīlija. Ir nedaudz grūti kaut ko teikt par atzinumu, ja mēs neesam uzklausījuši referenta domas pašā sākumā. Bet es runāšu sociālas un demokrātu grupas vārdā. Mēs uzskatām, ka šis atzinuma projekts ir labs, skaidrs sākuma punkts, un um, ka tas tiešām ļoti labi iekļaujas arī komisijas mm, darba kārtībā par labāku likumu pieņemšanu. Labāka regulēšana ir vērst uz to, lai labāk uzlabotu šo te likumdošanas vidi, un to nevajadzētu uzskatīt kā līdzvērtīgu domu, ka tiek ņemtas nost kaut kāds aizsardzības barjeras iedzīvotājiem, ka tiek mazināti uh, aizsardzības standarti strādniekiem. Protams, mēs vienmēr uzskatām, ka visu iedzīvotāju intereses ir jāsargā arī Eiropas likumdošanas pieņemšanas procesā. Visiem likumiem ir jābūt saprotamiem, jābūt viegli pieejamiem. Un tāpēc šajā atzinumā mums mm, vajadzētu rakstīt par to, lai likumdošanas process netiktu pakļauts lobby ietekmēm un lai vienmēr būtu uzklausīta pilsoniskā sabiedrības balss. Un tāpēc jo īpaši man patika aicinājums šeit nodrošināt plašāku caurskatību, caurskatamību. Uh, un kaut vai ņemot vērā šīs uh, sarežģītās tītipas sarunas, uh, tas ir svarīgi. Protams, šodien tas varbūt ir nedaudz ārpus mūsu tematikas, varbūt pēc uh, vēlēšana rezultatiem Amerikā tītip līgums ir kaut kas, kas pieder pie pagātnes. Bet runājot par tirzniecību kopumā, mēs esam um, saņēmuši ļoti daudz lūgumrakstus, kas attiecās uz tirzniecības nozari ar Eiropas Savienību. Katrā ziņā mums vienmēr ir jāpaturprātā mūsu pilsoņu intereses, lai vienmēr visas sarunas būtu caurskatāmas, pakļautas demokrātiskai kontroli. Un arī mums, kā pētī komitejai, būtu jāpauž sekojoši viedoklis par to, eh, kādas ir ne Eiropas, ne ES izmaksas ļoti daudzos lūgumrakstos. rakstos Mēs eh, skatām tādas bažas, kas attiec uz vienu vai divām dalībvalstīm vai vairākām, un tāpat laikā um, netiek runāts par tādu pār visai Eiropas īstenošanu, nav visur um, vienāda īstenošana, un um, ir tāda tāda sajūta, ka lūgumraksta iesniedzēji ir, ir spiesti nākt šajā komitejā, lai aizstāvētu Eiropas likumdošanas normas. Uh, Un tāpēc mums būtu ļoti svarīgi paust savu viedokli, lai tiešām visi saprastu, kādas izmaksas saistītas, ja um, mēs neīstenojam šo Eiropas pieeju. Un, un ja nav kolektīvās rīcības, tad ir izmaksas tādas ir, un mēs redzam, mēs to dzirdam no mūsu pilsoņiem ļoti bieži, caur lūgumrakstiem ļoti bieži mm, tieši iedzīvotāji, kā visneaizsargātā kategorija, maksā arī šīs izmaksas. Un mēs um, iesniegsim veselu grozījumu sēriju. Mēs to ceram, ka referents to ņems vērā. Mēs e, tiešām esam gatavi strādāt kopā ar referentu, rezultātā, lai rastos labs atzinums, lai mēs varētu to nosūtīt arī konstitucionālo lietu komitejām, gal galā arī labvēlīgi to varētu pieņemt parlamentā kopumā. E, paldies! Bet vadošā komiteja nav konstitucionāla Nacionālo lietu komiteja, tā ir jūrija komiteja. Bet eh, es ļoti ceru, ka mūsu atzinumu arī nopietni lasīs jūrija komiteja. Vai referent kungs būtu tagad gatavs izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Šis, es, es joprojām domāju par šo ombuda. Uh, ziņojumu, par ko mēs uh, balsojām. Tas ir ļoti svarīgs temats. Un, uh, Tagad esmu jau domās pārcēlies pie um, šī atzinuma. Esmu ļoti priecīgs dzirdēt komentārus, ko pauda um, jau ēnu referentu un ko teiks pārējie. Mēs gribam, lai atzinums būtu ļoti līdzsvarots, lai tas arī atspogļot ļoti um, lielu tādu viedokļu dažādību ko atbalsta mūsu komiteja. Labāka regulēšana, labāka likuma pieņemšana, šeit ir vairāk aspekti. Um, ja mēs runājam par substantīvo dimensiju, mums ir nepieciešama tāda likumdošana, jo īpaši sociālā likumdošana, kas ir līdzsvarota, un par to atzinumā tiek rakstīts pirmajā punktā. Mums ir Eiropas Savienības lēmumi, likumdošana, visa kī, dažkārt eh, tas rada problēmas. Uh, Nevienmēr tas rezultējas kā nodarbinātība un jauna darbvietu radīšana. Dažkārt šie likumi izraisa arī spriedzi un arī nevienmēr lēmumi tiek pieņemti tādi, kas atbilst iedzīvotāju vairākumu interesēm. Likumdošanai ir jābūt sociāli līdzvarotē. Un otrkārt, atkal nodarbinātības aspekts. Mums ir nepieciešami tādi lēmumi, kas veicina sociālo dimensiju jo šobrīd mēs esam tādā eh, ilgtermiņa periodā, ilgtermiņa bezdarbs dominē. Nu, bezdarba līmenis ir ļoti augsts, un tāpēc ir nepieciešama viendabīga sociālā likumdošana, lai mēs varētu arī vērsties pret nevienlīdzības un bezdarba cēloņiem. Tas ir ceturtajā punktā. Tālāk, tālāk tītip, jau bēdīgi slavenais. Es personīgi domāju, ka tas nedos labu ieguldījumu Eiropas Savienības ekonomiskajā attīstībā. Gluži pretēji tiek pavērts durvis noteiktām politikā. Un, principā, arī kop, kopējie labumi tiek mazināti, tiek radīta tāda nelegāla sistēma vai parasistēma, kas negatīvi ietekmēs Eiropas Savienības tiesisko ietvaru, negatīvi ietekmēs arī lauksaimnieks. Un arī iespējams jūs teicat, ka līdz ar Trumpa ievēlēšanu TTIPs tad nevirzīsies, bet par to tikai priecātos grieķu lauksēmnieki. Vēlreiz par TTIP un investīcijām. Mums noteikti investīcijas ir nepieciešams, bet eh, visaur ir nepieciešama lielāka caurskatamība, lielāka iesaisti un lielāks ieguldījums arī no parlamenta deputātiem no, un no sociālajiem partneriem arī, ieskatot pilsonisko sabiedrību. Jo visi sociālie partneri vienmēr ir gatavi uzņemties šādu līgumu smagāko daļu. Un tad par sadarbības ar parlamentu un padomi. E, šeit e, tie ir divi likumdevēji, divi atzari, e, ir labs darba režīms, modus operandi, un mēs esam gatavi kā deputāti būt kā celmlauži šajā likumdošanas pieņemšanas procesā. Mēs darīsim visu, ko varam, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību Un visbeidzot par ekspertiem. Eksperti tā ir tāda joma, kur mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums ir nepieciešami noteikumi, lai tiešām darītu tā, ka ekspertu grupas tiešām dot ieguldījumu labas kvalitātes likumdošanas izstrādāšanā. Un vēl ir ierosinājums tāds, ka politika nevienmēr pa, pareizi virza, nav vienīgie virzītāji procesos, ļoti bieži uh, to dara ierēģi. Es uh, uzklausīju un uh, referents no sociālas un demokrāta partijas viedokli, esmu gatavs uzklausīt arī pārējos, pieņemt grozījumus, un es ļoti ceru, ka galu galā mums būs tāds uh, atzinums, kas aptvers tiešām ļoti plašu viedokļu dažādību, ko pauž mums vēl tālāk Pēters Jārs. Jā, dank, Paldies! Eh. Vēlos atbalstīt um, eh, referents sacīto un dažu komentāru no manas puses. Es vēlos, lai mūsu atziņums būtu eh, detalizēti arī izstrādāts un, un um, lai to uzraudzītu arī attiecīgā komiteja par labāku likumdošanu. Nu, jāsāk būt ar to, ka vispār ne, pastāv nepieciešamība pēc tiesību akta. Un eh, šeit mūsu, kā pēdīcija, kā lūguma rakstu, eh, pēdīcija, tātad komitejas loma ir nedaudz pārvērtēta. Mēs eh, parasti saskaramies ar to, kas praksē nestrādā. Ja pieņems tiesību akts un viņš adekvāti nedarbojas. Mums nepieciešama labāk starpība ar komisiju. Mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs. Ja kopiem spēkiem konstatējam, ka, lūk, praksē kaut kas tur īsti nesakmējas kaut kur, kaut kur jāpiestrādā, nu, bet jānāk pie secinājuma, ka to atrisināt ar mm, likumdošanas palīdzību. Tā kā, nu, ka, lai mēs pēc tam attiecīgi arī varētu piedalīties šajos procesos. Otkārt, caurskatāmība jāuzlabo. Eiropā iedzīvotāju vidū aug skepse par caurskatāmību. Mums ir precīzāk jāspēj raksturot, ko mēs darām. Nu, tās ir tādas zāles, tā sacīt, ja. jā. Katram savā darbā jāievēro šī caurskatāmība. Kā princips tas ir ārkārtīgi svarīgs, jo demokrātiskā sabiedrībā pilsoņiem ir tiesības zināt, kas notiek. Un man prieks, ka referents arī savu atzinumu orientē līdzīgā virzienā. Priecājos par sadarbību. Nešaubos, ka kopējiem spēkiem uztietīsim labu atzinumu vismaz eh, tautas eh, partijas frakcija ir noskaņot pozitīvi. Thank you, Peter. Paldies, eh, Pēter. Vairāk runātāji pieteikušies nav, tāpēc es domāju, ka mēs varam uh, noslēgt debates. Marijas kungs, jūs atkal vēlaties izteikties, lūdzu. Liels paldies! Es vēlējos pateikties kolēģiem, kas izteicās. Es uh, ņemšu vērā viņu ieteikumus. Es tagad gaidīšu grozījumus. Un es vēlreiz vēlētos palūgt uh, kolēģiem piedošanu par to, ka es no sākuma neizteicos, jo es biju tik ļoti aizrāvies ar balsošanu un kas tur bija noticis. Es e, nesapratu, ka man ir jāizsākās pašam par savu ziņojumu. Atvainojiet! Labi, turpin priekšsādātāji. Tālāk pāriesim pie 15. darba kārtības punktā. Tas ir svītrots no darba kārtības, tādēļ, ka šī vizīte tika atcelta, jo tie uh, kolēģi, kas prasīja šo vizīti, neieradās un tāpēc. Uh, šī vizīte vairs nav darba kārtībā. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma koordinātoru eh, sanāksmē. Tagad mums ir jāizskata 16. darba kārtības punkts eh, faktu meklēšanas vizīte Slovākijā no 19. līdz 23. septembrim. Tā bija ļoti ļoti vērtīga un uh, vajadzīga vizīte. Man liekas, ka uh, Man te nevajag detalizēti neko stāstīt. Tā, te um, varēja iesniegt komentārus līdz 7. novembrim, tā kā neviens par tiem neiebilda, tie ir iekļauti tekstā. Tagad uh, komitejas locekļi ir aicināti sūtīt iet. Uh, eh, i, E, savus ieteikumus angliski līdz 15. novembrim, tas ir nākamā otrdien, un lūdzu dariet to angļu valodā e-pastā. Jums ir jāizmanto tas paraugs, ko sekretariāts jums vakar izdalīja. Galīgais balsojums notiks e, komiteju sanāksmē 20. novembrī tas tiks iztolkots slovāku valodā un visās citās valodās, kurās eh, komitejas locekļi būs lūguši šo iztolkot. Es vēlētos tikai norādīt, ka ieteikums ir grozījumus ieteikumiem līdz 15. novembrim, eh, es atvainojos priekšstādātā iepriekš teicu līdz 15. oktobrim. Un tagad varam pāriet pie 17. darba kārtības punkta. Tas ir lūgums 1049, eh, ku, kur ir vairāki paraksti un kas attiecās uz daudzgado finanšu ietvara pārskatīšanu. Šeit ir arī mm, patīcijas iesniedzējs klātsošs, un es būšu ar mieru tagad dot uh, lūgumrakstu iesniedzējiem vārdu uz piecām minūtēm, nevairāk. Sí. <clears throat> Noi eh, promotori della. Mēs, kas esam sagatavojuši šo lūgumu rakstu, esam pārliecināti par to, ka labākais veids, kā mēs varam panākt Eiropas pilsoņu vienprātību, ir eh, izmantot Lisabonas līgumu, jo mums ir jāpārstāj eh, taupīt, ir eh, jāveicina izaugsme, jārada jaunas darba vietas jo citādi mēs netiksim galā ar tiem 20 miljoniem bezdarbnieku, kas šobrīd ir Eiropā. Mums ir ekonomiska stagnācija, mēs saskaramies ar jauniem izaicinājumiem, mm, tādiem kā migrācijas jautājumi un tam līdzīgi. Un Te mēs šo situāciju varētu risināt eh, dažādi, varētu uzlikt nodevu finanšu transakcijām, lai izvairītos no finanšu spekulācijām un cīnītos pret finanšu oligarhiem, jo eh, tieši viņu dēļ cieš labklājības valsts. Tad mums ir arī nepieciešams eh, CO2 izmešu uh, nodeva, lai um, būtu, uzņēmumiem būtu interese izmantot atjaunojamo enerģiju, nevis fosīlo. Un uh, treškārt mums ir um, jāveicina investīcijas saskaņā ar Eiropas investīcijas bankas ierosinājumiem, un uh, tad uh, mums. Kas... kvantitatīvo īzingu un uh, Tāpēc mūsu lūgums atspoguļo lielas pilsoniskās sabiedrības daļas viedogļu, viedokli, un uh, mums ir jāspēj at, mm, atbilst pilsoņu gaidām. Es izlasīju komisijas atzinumu par mūsu lūgumu rakstu, un es vēlētos apliecināt, ka ir uh, iespējams, uh, ka ir kāda uh, dalībvalstu grupa, kas ierosina palielināt pašu uh, resursu palielināšanu. Un eh, šobrīd ir 17 valstis, kas atbalsta šo mm, nodevu, kas eh, tiks uzlikta transakcijām. Un tas nozīmē, ka mums būs jauni ieņēmumi un tieši šie ieņēmumi varētu tikt novirzīti eh, strateģisko investīciju fondam. Un pateicoties šai nodevai, mēs varētu papildināt strate Eiropas strateģiskā investīciju fonda budžetu un veicināt izaugsmi mūsu valstīs. Es arī vēlētos uzsvērt, ka ir iespējams iz, izsniegt obligācijas, jo mūsu aprēķins liecina, ka varētu ieņemt no transakciju nodavas 30 miljārdus eiro un 50 miljārdus mēs varētu ieņemt, apliekot ar nodavu CO2 izmēšus. Šī jau nav tikai tāda personīga iniciatīva, tā izriet no kampaņas New Deal for Europe, kuru uh, atbalstīja desmit komisijas um, daudzās dalībvalstīs. Tur bija dažādas NVO, kas atbalstīja šo iniciatīvu, ļoti daudzi pilsētu mēri, piemēram, tā skaitā Turīnas, Romas un Parīzes mēri. 45 kultūras un politikas personības tad eh, Tiešai visi cilvēki mūs ir atbalstējuši. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Es tagad vēlētos eh, dot vārdu komisijas pārstāvim un izteikties šajā jautājumā. Paldies, priekšsādātāji! Mani sauc Tilo Maura, es esmu no komisijas budžeta ģenerāla direktorāta, un es vēlētos eh, pateikties eh, lūguma rakstu eh, iesniedzējam par viņa viedokli. Jūs jau jūnijā saņēmāt komisijas atbildi, kur mēs jums izteicām pateicību par jūsu iniciatīvu, bet vidējā termiņa pārskats ir ticis iesniegts un jau virkni šo jautājumu, kas tiek apskatīti lūgumrakstā, tiek ņemti vērā. Tas attiecās uz FC un tāpat arī uz šī daudzgadu finanšu ietvara griestiem. Eh, mēs vēlamies arī iedarbināt eh, dažādus fleksibilitātes mehānismus šī eh, finanšu plāna ietvaros. Runājot par pašu resursiem, tad eh, šie jautājumi ir ļoti nopietni izskatīti. Un mēs eh, pilnīgi noteikti rēķināmies arī ar FTT eh, direktīvu. Un tas nozīmē, Tomēr tas nekādā veidā arī neizslēdz nākotnes ienākumu izmantošanu no finanses transakcijas nodokļa. Jebkurā gadījumā juridiski mēs nevaram teikt par kādām uh, durvīm, kas būtu ciet un kur nebūtu iespējams izmantot ienākumus no FTT nodokļa. Vidē, vidusposma termiņā pašu resursu lēmums ir. Nav nekas tāds, ko var momentā paņemt. Tas ir tāds ilgtermiņa uh, uzdevums, bet mēs jau gatavojamies. 2017. gadā sāksies sagatavošanas darbi nākamajam finanšu ietveram. Arī un ir jānosaka DFS prioritātes gan izņēmumu, gan, ie, ieņēmumu, gan izdevumu aspektā. Tātad ieņēmumi arī nākamajā DFS sistēmā ir jāparedz. Uh, un ļoti daudzi no jūsu priekšlikumiem būs daļa no šo pārdomu periodu. Paldies! Uh, un vēl par institucionālo aspektu Eiropas parlamenta iesaiste ne tikai izdevumu, bet arī pašu resursu un ieņēmumu aspektā ir ļoti svarīgs aspekts. Tas ir jāpaceļ augstā līmeņa grupā. Uh, un daudzi atpazīstami parlamenta deputāti arī aktīvi piedalās šajā procesā, tad to mēs noteikti ne, nepalaidīsim garām bez uzmanības. Tagad es došu vārdu kolēģiem, kas vēlētos izteikties šajā jautājumā. Lūdzu, Luis Kavisons. Mm, paldies. Es um, gribētu sākt ar to, ka mums būtu arī jāuzklausa citu svarīgu komisiju viedokli, konu komiteja un nodarbinātības komiteja. Varbūt, ka arī vi, šīs komitejas atbalstīs. Un es Priecājos, ka eh, mēs uzzinājām, kāds ir komisijas viedoklis, kā jau teica lūgumraksta iesniedzējs, ekonomiskā situācija un sociālajie izaicinājumi ir diezgan nopietni, tāpēc ir nepieciešams ar tiem kaut kā tikt galā, jo šobrīd uh, Eiropas eh, valstis tiešām sastopās ar eh, ļoti niecīgiem resursiem, tāpēc es eh, vēlētos izteikt savu atbalstu un būtu ļoti svarīgi panākt arī citu komiteju atbalstu, lai mēs varētu strādāt roku rokā ar Eiropas komisiju. Paldies! Vairāk runātāju manā sarakstā nav. Tas ir mazliet jocīgi. Pēteri. Jā, paldies. Nu. Protams, pilnībā piekrītu kolēģis nu pat sacītajiem. Situācija ir tāda, ka tās dalība valsts, kuras um, mm, vairāk iesaistās Eiropas darbībā, nu, reizēm aizmirst par pašu resursiem. Nu, tā tāda veca dziesma, bet nu, ir tā, ka uh, tas, kurš uh, maksāts pasūta eh, mūziku. Nu, un, eh, Pašais vairs liela problēma ir saimē dažādi ieteikumi, dažādas rekomendācijas, kas, protams, ir labi. Nu, saimē vairāk jāaizsaistā šur un tur, bet nu, tam jau nepieciešami līdzekļi. Nu, nē. Eh, ir jāstāsta, kur tad ieņēmuma potenciāls. Tam jāsako līdz komisija arī apstiprināja, ka tā gatava ņemt vērā šos ieteikumus. Un nekāds iespējas nav izslēgtas, bet, bet nu nav arī tā, ka, lai valstis tā teikt pa šīm atvērtajām durvīm lastos iekšā, te, tā teikt, debatēs. Finanšu darījuma nodoklis ir viens labs piemērs, labs zināms visiem, tā ir laba iespēja finanšu sektoru, finanšu jomu, kas mūs novada šajā, pie šīs katastrofas, arī liktu daļai par to maksāt. Nu, tā ir svarīga tēma, tur dažādas konflikti starp dalību valstīm un nekas tur daudz nenotiek. Nu, būtu nepieciešams kāds politiskais grūdienis, lai šīs eh, debatas eh, nenonāktu strupceļā. Jo, nu, situācija no tā neuzlabosies. Paldies. Thank you very much, Josolino. Paldies. Es vēlētos atbalstīt to, ko teica pārējie kolēģi. Arī man šķiet, ka šis lūgumraksts ir ļoti nozīmīgs un nevajadzētu par to aizmirst. Nākamais gads būs ļoti nozīmīgs, kā komisija mums to atgādināja, tāpēc noteikti ir jāizmanto šī lūgumrakstā pienesums arī citās komitejās. Mums ir nepieciešams dialogs ar pilsoniskās sabiedrības locekļiem. Viņi var mums palīdzēt domāt par šiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi, lai izstrādātu Eiropas Savienības identitāti. Tas ir ļoti svarīgi eh, mums visiem, un tāpēc es aicinu 2017. gadā diskutēt par to atkal. Labi, tagad kolēģi beidzot sāk pieslēgties. Tas ir ļoti jauki. Jonas Fernandes, paldies! Liels paldies priekšsēdētāji, kas attiecās uz Eiropas Savienības obligācijām, tad es vēlos teikt, ka šāds obligācijas var izdot tad, ja tiek ievēroti vairāka priekšnosacījuma. Proti, ja mēs šo daudzgadu uh, finanšu plānu saistām ar budžetu, un es vēlētos atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu, kamēr mēs Eh, iegūstam šos pašu resursus, lai varētu izlaist šīs obligācijas. Paldies! Paldies! Kalvesa kungs. Paldies! Kādā valodā es drīkst runāt? Jeb kurā no 24. Uh, eh, oficiālajām dalībvalstīm. Uh, Ak, tā, es domāju, ka es vairs nedrīkstu franciski runāt, jo rekur mans kolēģis runāja angliski. Priekšsādātājs saka, jūs gribētu, lai jūs runātu zviedriski. Nē, es eh, parasti nesaprotu, ko saka mans kolēģis. Viņš runā spāniski, bet tagad viņš runāja angliski, tad es sapratu. Es no savas puses vēlējos pateikt, ALDE politiskās grupas vārdā, jo es laikam te esmu vienīgais no šīs komitejas, ja neskaita priekšsēdētāja, bet priekšsēdētājai jāsaglabā neutralitāte. Es gribēju teikt, ka šī iniciatīva ir ļoti būtiska tādā vietā kā parlaments, jo šis lūgumraksts ir ļoti svarīgs. Um, tas eh, nav priekšlikums, kas būtu tāds eh, nie, niecīgs un nenozīmējums, un es vēlētos teikt, ka es pilnībā to atbalstu. Es atbalstu arī visu to, ko lūgumrakstu komiteja varētu darīt, lai virzītu uz priekšu šo lūgumrakstu. Nu, protams, ka vienmēr tur ir jāskatās eh, uz dažādajām niansēm, kas ir svarīgas. Alde, vai sociālistiem, bet tās noteikti ir priekšlikums labākai Eiropai, federālākai un solidārākai Eiropai. Un eh, es noteikti gribētu pateikties eh, šī lūguma raksta eh, iniciatoriem un izteikt viņiem savu atbalstu. Paldies! Lieliski. Turpin priekšādātāji, vai ir vēl kolēģi, kas vēlas izteikties? nav. Tad ļaujiet man jūs informēt, ka jums uz galda ir vēstule eh, no ekona eh, priekšsēdētāja. Mm, mēs arī lūdzām izteikties nodarbinātības komitejai par šo jautājumu. Budžeta komiteja jau septembrī atbildēja. Uh, uz eh, šo jautājumu. Viņi piekrita tam, ka ir nepieciešama ciešāka parlamentāra sadarbība. Un eh, interinstitucionālā, starpinstitucionālā konference šogad septembrī jau notika, kurā piedalījās arī Nacionālo parlamentu pārstāvji un tika apspriestas uh, par Eiropas Savienības eh, finanšu lietas, tāpat arī budžeta komiteja atsaucās uz jūlija rezolūciju par daudzgadu finanšu plānu pārskatīšanu. Un Viņi piekrīt tam, ka abi teksti, ko ierosina uh, lūguma rakstu komiteja, ir apspriešanas vērti. Es uzsveru apspriešanas vērti. Budžeta komiteja arī izteica savā atzinumā, ka pašu resursu reformu nedrīkst saistīt ar daudzgadu finanšu plāna reformu, tādēļ, ka procedūra. Uh, um, kas saistīta ar pašresursiem, ir ļoti sarežģīta. Šodien vēstulē, kas ir ļoti pozitīva un interesanti, un ko ir parakstījis Roberto Gvaltieri, ekonu komitejas priekšsēdētājs, un es vēlētos uzsvērt pāris lietas. Viņš saka, ka ekonu komiteja joprojām vēl nav pieņēmusi nostāju šajā specifiskajā uh, priekšlikumā, taču tā strādā kopā ar budžetu komiteju pie ziņojuma par Eiropas fiskālās kapacitātes. Un e, nevienai starpparlamentārai institūcijai nav piešķirts juridisks spēks un ir ne, ne, nepieciešams uzsvērt, ka Eiropas Savienības līmenī tieši Eiropas parlaments pārstāv Eiropas Savienības pilsoņu. Viņš arī raksta, ka es eh, nodošu tālāk šo lūgumu rakstu ar tās pielīkumiem ekon komitejai izskatīšanai un uh, viņš arī mums paziņos par to, kas notiks tālāk. Tagad es esmu informējusi par uh, to, kāda ir situācija, un es tagad gribētu, lai uh, Terika Bracakungs izsakās. Thank you, Chair. Thank you very much. Uh, well, as... Mēs paldies. Kā pirms brīža jūs sacījāt? Tātad tā, eh, vizīte uz um, Toronto faktu apzināšanai tika atlikta. Kā ziniet, man bija jāpiedalās šajā delegācijā. Par šo jautājumu mēs pat labam nespriežam, saka priekšsēdētāji. Mēs runājam par lūgumu rakstu. Ā, kas atvainojos, man šķiet, ka, ka šis jautājums jau ir izskatīts. Un tāpēc laikam šeit nedaudz pasteidzos un ļoti atvainojos priekšsētāji. Par šo jautājumu man nekas nav sakāms. Let me then give the floor back to the petitioner. Labi, došu vārdu vēlreiz eh, logumraksta iesniedzējiem. Aicinu jūs eh, reaģēt uz nepat kā izskanēšanu komisijas un kolēģu puses. Varbūt arī, eh, ja zināt, kas ir rakstīts šajā vēstulē, man kolēģi no Ekona komitejas arī to var pakomentēt. Jā, paldies, um, priekšstādētāji. Un tiešām vēlos vien uh, pateikties visiem par paustiem komentāriem, viedokļiem. Un, principā, saklausīju vien pozitīvu mūsu priekšlikumu izvērtējumu. Vienīg, vienīgais lūgums man būtu tās, lai jūs uh, paturētu šo lūgumu rakstu atvērtu pagaidām. ir dažādi priekšlikumi, kurus vajadzētu izskatīt attiecīgajās komitejās un Eiropas komisijā. Un nu, tas arī viss, kas man principā sākāms. Nu, ievērojam, ievērojam tātad politiskā grība piestrādāt pie pašu resursiem, gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī. Dalībvalstis nevēlas papildus iemaksas, veikt papildus iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Ja? Vismaz Eirozonā, ne? Ir nepieciešams uzlabot sadarbību, un ar dažādiem sadarbības modeļiem es domāju, ka ir iespējams eh, spērt eh, pirmo soli, kas, eh, cerams, līdz 20. gadam ļaus mums panākt reālus uzlabojumus un, un papildinājumus Eiropas Savienības budžetā. Paldies! Nu, ko, kolēģi, tad eh, mēģināšu rezumēt mūsu diskusijas par, par šo jautājumu. Pirmkārt, eh, vērsīšos pie jums, eh, sēdēs kungs. No sirds vēlēšu jums izteikt pateicību. Tiešām ļoti liels paldies jums par ļoti nu, noderīgo un konstruktīvo pienesumu šajā viedokļa apmaiņā par daudzgadu finanšu plānu pārskatu. Es domāju, ka jūs noteikti esat izpildījuši savu pienākumu kā Eiropas tāds entuziasts. Tiešām teicam, un lieliski esat pastrādājuši ar, ar šo savu priekšlikumu un jūsu lūgumu rakstījā, jo jūs eh, jau esat um, pamanījušies ietekmēt uh, darbu, kas ir pie šī jautājuma. Jūsu priekšlikumi ir ņemti vērā. Mūsu lūguma raksts ir guvis ievērību ne tikai šajā komitejā, bet uh, arī budžeta komitejā, ekonu komitejā un uh, kā arī nodarbinātības MPL komitejā, kā arī Eiropas komisija ir ieklausīsies jūsu priekšlikumus. Tā kā tiešām jūsu lūguma raksts, eh, var sacīt, ka ir um, Eiropas um, epicentrā šajā jomā, teiksim tā. Nu, un tiešām liels paldies, nu nebūt, tas nebūtu nav ierasts, ka viens lūguma raksta autors panāk tādu tiešām ievērojumu milzīgu ieteikumu dažādos uh, līmeņos vienlaicīgi. Tiešām liels paldies jums par to. Un, Un varu jums eh, apliecināt, cienīties kungs, ka šī institūcija, parlaments, gan uh, augstlīmeņa darba grupā, kas nodarbojas ar pašu resursiem, gan arī dialogā ar dalību valstīm, tā valstu parlamentiem, viennozīmīgi intensīvi turpinās nodarboties ar šo jautājumu, kas ir tātad jūsu lūguma raksta eh, subjekts. Lūguma raksts noteikti paliks atvērts, un uh, turpināsim strādāt. Uh, tālāk balstoties uz jūsu idejām. Lielas paldies! Un, nu, skatos, ka aizvien jauni kolēģi ierodas tāpā, nu, pat jau nu, tā kā beidzām diskusijas par šo jautājumu. Es ļoti atvainojos cienījumā priekšsādātāji. Saka Lopes Agāra kungs, kurš tepat ieradies. Mēs neesam pilnvērtīgi pētīja komitejas locekļi, mums ir citas darīšanas. Šis tas pārunājums. Nu, reizēm nu, gadās tā, ka mēs kā tādi desantnieki ar izpletu noliežamies eh, sanāksmes vidū, jo, nu, bet, eh, bet skatieties uz lūgumu raksta autori, viņš, viņš smaida un, un māja galvu par manu rezumējumu, viņam liekas viss kārtībā, es ilgi nerunāšu, bet priekšsēdājs saka, paveicīšu jums vienu, šodien mums ir nedaudz laika. Ja jūs, eh, Fernando, iedodaties šajā komitejā, nu, man, protams, ir prieks jūs šeit redzēt un labprāt dod jums vārdu, Nu, liels paldies, dārgā Cecīlija. Liels paldies. Es teikšos īsi. Un patiesībā es arī vēlējos sacīt, ka ne pirmo reizi man eh, ir jānu, jāņem cepurtā sacīt šo cilvēku priekšā. Viņi tiešām ir ieguldījuši daudz eh, enerģijas, eh, lai vērstu mūsu uzmanību uz to, ka ir nepieciešams jauns darījums Eiropai. Pēdējā komitejā ik reiz, kad tiks pēc par šiem jautājumiem, ik reiz, kad mums ir iespējams uzteikt un, uh, un paslavēt kādas idejas, proti šajā gadījumā, kā um, aktīvāk izmantot dažādas mūsu ticībēsošos instrumentus, Junkera plānu, ko šeit apstiprinājam, investīcija plāns Eiropai. Kā arī Eiropas strateģisko investīciju fonda apsagnējumu izmantošanu. Arī šie instrumenti ir um, jāapvieno. Un uh, doma šeit ir tāda, ka, nu, principā, Mums ir nepieciešama fiskālā politika, kas atbalsta izaugsmē Eiropas līmenī. Un Eiropas tautsēmniecība atkal nonāktu strīpes un atbalstītu ilgspējīgu attīstību. Bet nu atkal saskaramies ar to, to pašu veco modeli. Diemžēl um, uzlabojumi nav vērojami un konkrēti rezultāti izpaliek. Tā vietā, lai palielinātu budžetu un palielinātu strateģiskā fonda investīciju apjomu. Tā vietā, lai tur ieplūst jauni resursi, ko varētu panākt, piemēram, finanšu darījumu nodoklis vai, vai oglekļu nodoklis, izmešu nodoklis, tas varētu atstāt uh, reāli pozitīvu ietekmi. Un tā vietā mēs te piešķiram līdzekļus no, no citām jomām, no citiem budžeta resursiem, tādu pārspēlējumu līdzekļus no vienas budžeta pozīcijas uz otru. Uh, Un tādēļ šis lūgumraksts, tātad jauns darījums Eiropai un šī kustība Eiropā, šis lūgumraksts ienācās ļoti aktuālā un saulēcīgā brīdī. Šos, 16. gadā mēs pārskatām daudzgadu finanšu plānu, un tā teicam iespēju parlamentam vēlreiz uzstāt un pieprasīt pučeta pieaugumu investīciju plānam, jaunu darba vietu radīšanai, ilgspējīgai attīstībai. Tātad, kas tas, cienējami sakot, patiesi jaunu darījumu Eiropai. Arī Junkar kungs, priekšstājums Junkars pats uzsvēra, ka mm, ir eh, te runa par tādām eksistenciālām pārmaiņām. Tā viņš to sauc, un es pilnībā piekrītu. Tad tiešām ir runa par mm, eksistenciālu krīzi Eiropā. Eksistenciālu izaicinājumu, kas, eh, kuriem attiecīgi pēdējais laiks mums stāties pretī. Tā kā liels paldies eh, lūguma rakstā autoriem atbalstu to, ka lūguma rakstam jāpaliek atvērtam, kamēr gaidām, un kad komisija beidzot sarosīsies un kaut ko darīs šai sakarā, proti atradīs iespēju papildināt pašu resursus, lai savukārt ar to palīdzību mēs eh, uzpildītu investīciju fondus, eh, no kā gūtu labumu visiem mūsu pilsoņi, un arī daudz kā finanšu plāns tiktu, paliktu jaudīgāks un apjomīgāks. Un tā kā es arī viennozīmīgi parakstot zem šīs iniciatīvas, tā ir jāatbalsta un jāsakmē. Vēlreiz liels paldies, ka ieradāties. Un paldies arī jums, Cecīlija, par jūsu dāsno um, man atvēlēto laiku. Jā, nu tad, kad eh, es būšu jūsu komitejā, jūs alži bijāt eh, jauks pret manīm, un nu, tad, nu, es dos devējiem atdodās. Dodu labprāt eh, vārdu tiem kol kolēģiem, ar kuriem man draudzīgas attiecības. Tagad vēl viena kolēģa. Jā, paldies. Saka Šilēns kundze, jūs atsaucāties mums kopējā darba pie Dublinas regulas reformas šķiet, bet nu turpināšu savā dzimtajā mēlē, itāļu valodā proti. Jo vēlos eh, pirmām kārtām sirsnīgi pateikties eh, nu, lūguma rakstā autoram. Šis eh, jaunais darījums Eiropā, New Deal for Europe, šī iniciatīva ir guvusi atbalstu arī šajā institūcijā, neviens vien no mums to ir parakstījis. Un arī pēdējā mm, Eiropā parlamenta vēlēšana ciklā šī iniciatīva tika atbalstīta. Un šī iniciatīva tagad ir uh, gūst tādu jaunu uzrāvienu, un, diemžēl, tas ir pat, pateicoties pēdiņos jaunākiem izaicinājumiem. Pēdējo četru mēnešu laikā esam piedzīvojuši vairākas traumas. 24. jūnija rītā Brexits, nu un eh, šorīt arī, ziniet, ko es domāju. Nebēs vien, vienīgā eh, sēdēja nomodā pusnakti un vēroja, kas notiek Amerikas eh, vēlēšanās, jo, protams, tās ietekmē ne tikai ASV vien, bet notikums visā pasaulē. Tādēļ ir nepieciešams tādas kampaņas kā šī, tā ir jāvirz uz priekšu, tas ir, manuprāt, vienīgais veids, kā mēs varam sasniegt mūsu pilsoņus, ņemt vērā viņu vēlmes, uzklausīt to, ko pēc viņa doma Eiropas Savienība var darīt, lai viņu ikdienas dzīves kļūtu labākas. Un vēl, kas ir nemazāk svarīgi, jāņem vērā tas apstākļus, ka te ir runa par pašu resursiem, tātad eh, nodevā uz eh, oglekļa izmešiem, uz eh, finanšu darījumiem. Uh, Savstarpēji svarīgas iniciatīvas. Un, ja sevišķi tie no mums, kas ir federālisti pēc pārliecības, mēs um, uzskatām, ka te ir runa par globāliem izaicinājumiem, kurus uh, nevar atrisināt dalībvalstu līmenī. Un, pēdējais laiks mums visiem to apzināties. Eiropas Savienībai nepieciešami kopēji solidāri risinājumi. Mums ir izmisīgi nepieciešami risinājumi tādos jautājumos kā migrācijas krīze, šī nežēlīgā nodokļu konkurence starp uh, dalību valstu valdībām, lai gan esam vienas institūcijas dalībnieki, mums nav kopējas uh, nostājas arī tāpat kopējā drošības uh, politikā, ārlietu politikā mums nav vienotas balss, vienotas nostājas dažādās ģeopolitiskās situācijās un kas pāri visam, protams, sociāla ekonomiskie izaicinājumi, kas ir īpaši neatliekami. Un te visur ir nepieciešama kopēja reakcija, kopēja risinājuma. Tagad ir nepieciešama vairāk nekā jebkāda. Un uh, to mēs nevaram, nevaram panākt ar mm, knapu budžetu, kāds tas pat laba ir. Nu, Itālijā iz, iz, izmantojot um, auto metaforu, varētu sacīt, tas būtu kā mēģināt darbināt Ferrari ar Fiat 500 motoru. Nu, nekas tur nesanāks. Tā kā ir tiešām nepieciešams uh, šo enerģija, kas ir šajā lūguma rakstā nodot nu, tālāk. Šis projekts ir ārkārtīgi svarīgs, mums jāstrādā, lai tas tiktu īstenots. Nu, šeit arī runa par, par, par, par tādu pāvuģu plaisu savā, savā ziņā. Nu, bet uh, katrā ziņā liels paldies jums par šo lūgumu rakstu un ceru, ka tas uh, pavadīs pietiekamu ievērību. Paldies, Benefēja kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies priekšstādētāji. Vikstrāms kundze par šo iespēju. Arī es. Uh, Turpināšu itāļu valodā. Jo nu, gal galā lūgumraksta autors arī mans eh, tautietis, un viņš eh, bija federālistu kustības eh, Itālijas sekcijas vadītājs, ka es pievienojos šajā kustībā. Un es arī pēc labas, pēc pārliecības esmu Eiropas federālists, un arī man bija tas prieks un gods piedalīties šīs iniciatīvas pirmsākumos. Tātad šī kustība, kustības rezultātā arī nāca klajā šis lūgumraksts arī iepriekšējā uzklausīšanā. Es to atbalstīju, un man prieks, ka tas izskanēja arī skaidru gaišu šodien, ka mēs visu to atbalstam. Lūgumraksts jāpatur atvērts. Mums ir nepieciešams panākt attiecīgu uzrāvienu, lai šī iniciatīva panāktu tiešām pietiekumu uzmanību. Un, uh, idejas par pašu resursiem tiktu realizētas. Ir nepieciešami jauni finanšu avoti Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības budžeta papildināšanai. Un, um, es darbojos Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā, un uh, tur nereiz vien saskaramies ar šo problēmu. Runājot par dažādiem projektiem, ar, um, kur palīdzību mēs veidotu kopēju Eiropas Savienības eh, sociālo zonu. Dažādi projekti jauniešu garantijas schēma, piemēram, nodarbinātības schēmas dažādas un tā tālāk. Un um, ir nepieciešama izsaproša investīciju politika, kas um, nenozīmē tikai Junkara plānu vienu. Junkara plāns ir labs, bet uh, tomēr ierobežots. Nu, par to visu turpinam domāt, un šī iniciatīva par pašresursiem šajā kontekstā ļoti laba. Atstāsim šo lūgumu rakstu atvērtu, lai šie jautājumi varētu tikt pietiekami rūpīgi izanalizēti, ne tikai par mūsu vidū. Lūguma rakstu komiteja, protams, ir sava kompetence, bet uh, jāpanāk, lai dalība valstu valdības un Eiropas līmenī tad, uh, pievērst pietiekamu uzmanību šīm, šīm idejām. Um, Diemžēl uz izaicinājumiem mūsu valdības bieži vien reaģē par vēlu, un tieši tādēļ arī mūsu pilsoņiem bieži vien ir negatīvs priekšstats par to, kas ir Eiropas Savienība. Un es kā es federālists vēlos pateikties Ličī Levī un visiem pārējiem, kas strādā pie šī lūgumraksta. Esmu ļoti gandarīts, ka tas vēlreiz nonāca mūsu uzmanības lokā. Protams, ir vēl daudz jāstrādā līdz šeit atspoļotās idejas realizētos jāsādā plecu pie pleca, un um, ceru, ka šie nodrīgi instrumenti arī uh, tiks izmantoti. Un, un tādējādi Eiropas uh, uguns turpinās kvēlot. Ir nepieciešams turpmākas aktīvas uh, diskusijas par šiem jautājumiem. Ir jādomā par budžeta normatīviem, budžeta regulu. Jādomā, kā papildināt Eirozonas budžetu, kā sarūpēt papildus investīcijas, ko no mums sagaida uh, mūsu pilsoņi. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Uh. Nu, nā, grūti būt priekšstādātāji, ja zālē valda tāda vienprātība, un tā tas šo pēcpusdienā arī ir. Mēs visi esam viensprāts, ka šis ir fantastisks uh, lūgumraksts, ļoti kvalitīvs darbs, es jau pateicos autoram, un jūs tātad atgriezties dzimtenē Itālijā ar labi padarīta darba sajūtu, ka jūs kā, kā pilsonis, kā, kā individs esat eh, devis ļoti vērtīgu pienesumu šajā jomā dažādos līmeņos, dažādu institūciju līmenī. Un tas, ziniet, tiešām nebūtu nenotiek nemaz tik bieži. Tā kā vēlreiz paldies, ka ieradāties, ka pavadījāt šo pēcpusdienu kopā ar mums un lai jums labs mācīšu. Now, colleagues, I'm... Nu tā, kolēģi, esmu tādā labā omā. Varbūt, ka mm, ievadīsim kādu kafijas tas. Terika Brās, eh, kungs, eh, lūdzu. Nu, arī jūs arī pret mani esat ļoti dāsni šodien, to, ko es ļoti augstu vērtēju. Es atvainojos, ka te pirmīt eh, pāragri start, startēju. Arī es iedos ar nelielu novēl, novēlošanos no citas sanāksmes un īsti nesapratu, kas tad ir notiek. Tā kā es atvainojos par to un tagad par lietu. Jūs jau sacījāt, ka plānotā faktu klāšanas vizīte uz uh, Taranto ir atcelta. Kā jūs ziniet, es biju delegācijas sastāvā sākotnēji. Nu, jāsaka, ļoti, ļoti žēl, ka šī vizīte ir atcelta. Nu, priekšsēdētājs runāja jums kaut kādā, pievērsiet uzmanību. Nu, trīs īsti komentāri. Es tev sacīju, ka tiešām ļoti žēl, ka šī vizīte nevarēja noteikt. Uh, jo visi mani kolēģi nespēja, tā teikt, ierasties uz šo vizīti nokārtām. Es domāju, ka šī vizītes atcelšana tika izsludināta īstu brīdi pirms plānotās vizītes, un, un tas bija tāds nepatīkams pārsteigums tiem, kas ar nepacietību gaidīja mūsu ierašanos, kas tiešām sagaidīja, ka mēs eh, brauksim ciemā. Nu, tas, ziniet, eh, jā, mūsu komiteja nebūtu. Um, mūsu reputācija šo cilvēku acīs nebūtu neuzlabot. Nu, un treškārt, vai jūsu rīcībā ir jaunais eh, datums, kad tad varam gaidīt, ka šī vizīte tomēr varētu notikt? Paldies! Also... Nu, man arī ļoti žēl, ka nenotiek šī vizīte, jā, šī frustrācija mums ir kopēja sāpe, bet uh, Tad, ja tiešām Eiropas, eh, bet eh, ja pierastos tikai viens vai divi locekļi, tad Eiropas eh, parlamenta reputācija arī no tā neuzlabotos, es domāju. Lai tāda, ka plānojam no 8. līdz 4. novembrim doties šajā vizītē uz Taranto, Itālijas pilsētā, tad jūs, Tarkabrēs kungs, tiek plānots kā šis grupas vadītājs, Piteras kundze, un eksoficio locekļi, Kosalīno kungs, uh, arī vēlējās piedalīties visrītē, un Evī kundze no FDD. Mērķis, protams, bija um, apzināt situāciju Ilvā Tāroda lietnē, šajā te Rūpnīcā Taranto. Un tiešām ļoti žēl, ka pēdējā brīdī cilvēki atteicās no līdzlības šajā vizītē. Ja jūs atceļat savu līdzlību mazāk kā četras nedēļas, mums tik un tā ir jāapmaksā mm, visu tulku pakalpojumu un tā tālāk. Un, ja nodokļu maksātāji zinātu, kādas ir šīs izmaksas, nu, nebūtu patīkami. Tā kā es noteikti uzrunāšu koordinatorus vēlāk par šo jautājumu. Ir jāievēro disciplīna. Disciplīna ir visu mūsu pienākums. Mēs nedrīkstam izniekot nodokļu maksātāju līdzekļus. Mēs uh, nedrīkstam riskēt, ka no tā cieš Eiropas parlamenta reputācija ierodās viens vai divi deputāti tikai un tur tulku armija viņam līdz. Nu, ziniet, tas nu, nu vien rada pilnīgi neadekvātu iespēju par, par mūsu darbu. Mūsu seja, mūsu reputācija no tā cieši. Tas, tas nav pieņemami. Tas uh, galīgi nerulē, neiet krastā. Galu galā mums ir noteikti noteikumi, pēc kuriem strādā šī komiteja. Visas politiskās grupas ir uh, šos noteikumus um, parakstījušas, piedalījušās šo noteikumu izstrādē, par to esam kopēji vienojušies, ir pieņemts lēmums. Neatbilstoši šiem operatīviem noteikumiem, nu, līdz ar to es pieņemu lēmumu, ka toties um, šajā visā tikai ar eksoficio locekļiem, nu, tas nav labs risinājums. Tas pat nav, tas pat nav atļauts, mūsu noteikumi to nepieļauj. Nu jā, vizīti bija jāceļ, jo nu, tiešām nebija nekāds jēgas tur doties. Problēma tāda, ka, ka nu, cilvēki tas acīm vienkārši pazuda no šīs grupas. Pamazām viens pēc otra viņi vienkārši pagaisa. Nu, domāju, ka nākotnē pie šādām vizītēm jātiec tomēr nopietnāk. Organizējot šādas delegācijas, šādas vizītes, taču jābūt nopietnākiem. Un šajā ziņā es, es viennozīmīgi un pilnīgi piekrītu jums, ka bija jāatcer šī vizīte, jo nu, nebija nekāds jēgas un uh, doties šajā vizītē. Bet uh, no otras puses, es, uh, kā ar jaunu vizīti, tātad jauno datumu, jo šie cilvēki tur gaida tiešām, viņi gaida, ka mēs ieradīsimies, viņi ar nepacietību vēlas mūs tur uzņemt, priekšsādātāji. Nu, tagad mums jālūdz koordinatoriem grupai, tātad vēlreiz šo jautājumu apsvērt, lai, attiecīgi, mēs to varam apspriest no jauna. Tas mums jādara. Es pati nevaru aizstāt koordinatoru lēmumus, vai pieņemt savus lēmumus šajā jomā. Līdz nu, tagad jau to nevar. Pēc kolēģa pieprasījuma šo jautājumu apsvietīsim vēlreiz gaidāmajā koordinatoru sanāksmē. Šis jautājums nav šīs dienas koordinatoru darba kārtībā, bet vēlāk. Pilnīgi noteikti tas tiks iekļauts. Tikko kā norādīsiet, ka esat gatavi diskutēt par šo jautājumu, tad tā arī to ir darīsim atbilstoši mūsu noteikumiem un reglamentam. Tieši to es arī lūdzu. Saka, te, te ir jākisa kungs. Un nu, priekšstādā apstiprina, ka tā arī tas notiks. Margarita, jums vērts Jā, šī ir tāda atklāta, atvērta sanāksme, man liekas izteikties arī. Varbūt ne visi mēs eh, apzināmies to, ka šī fakta atklāšanas eh, vizīte. Nu, tā ir būtiski mūsu darba sastāvdaļa, kā visās citās komitejās. Un, uh, eh, esmu piedalījušies delegācijās, kur tikai divi dalībnieki ar eksoficiju uz Itāliju, kad devāmies savā laikā. Tā bija, bet sanāksme ļoti efektīva, ļoti laba lūgumrakstu autori un pilsoņi redzēja, ka kāds ieklausās, kāds eh, viņus ņem pa pilnu tā sacīt, un, un tā labāk nekā nedarīt neko. Tā līdz šim ir noticis. Eh, sekretariāts piedalījās. Izstrādāja ārkārtas plānu. Ja tāds partija nevar ierasties, ja viņi atceļ, uz savu vistību, tad mēs nebraucam. Tas nav pareizi. Un nu, sociālisti vēl kāds cits varbūt varētu piedalīties, vēlas, lai nekā, tikai lūk to uzsvērt. Ir pārāk viegli tam, kas eh, nevēlas doties, eh, to, to arī nedarīt. To nevajadzētu pieļaut. Priekšsētāji atbild, nu, tik vienkārši viss nav. Bet, teikt, ka Brasīkungu es tiešām eh, apbrīnoju. Pēdējais zaudās tā sacīt uz fronts līnijas, pārējie viens pēc otru ir pamanījušies notīties. Nu, vienu deputātu un eksoficio locekli sūtīt eh, delegācijai vienkārši nav iespējams. Bet ne šī tā īstā vieta un laiks, kad par to spriest, to apspriedīsim koordinatoru sanāksmē. Bet pats, ja Kabrās kungs vēlējās par to izteikties, tad devu jums tādu iespēju, jo jūs tiešām bijāt uzticīgs, tā teikt, lietai līdz galam. Nu, kā es sacīju vēlāk, apspriedīsim šo tēmu koordinatoriem. Nu, ko un tagad īsa pauzīt līdz koordinatoru sanāksmē. Un Sāksim precīzi piecos, ne minūti vēlāk. Koordinātors sanāksim tātad precīzi piecos, jo mums ir ļoti daudz par ko runāt.